mūsu nākamais punkts, un tas ir mutiskais jautājums padomē. Tas ir jautājums par atsevišķu uzņēmumu nozaru veiktas informācijas eh, par uzņēmumu ienākumu nodokli atklāšanu. To piedāvā juridiskā komiteja, un es eh, vispirms došu vārdu padomes eh, priekšsādātāju, bet pirms viņas vēl runās um, Regneris kundze, šī jautājuma autora. Paldies, priekšsādātāji! godāmā komisāres kundze, godāmā Panajotelas kundze. 2017. gada 4. jūlijā, tātad jau pirms uh, visai ilga laika, parlaments pieņēma lēmumu par uh, valstīm specifisko rekomendāciju direktīvu. Tās mērķis ir uh, caurskatāmība un um, sabiedriskā kontrole pār uh, uzņēmumu nodokli kas paredz atsevišķiem uzņēmumiem pienākumu atklāt informāciju par uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu. Tas paredz jaunas noteikumus koncerniem, un tieši tāpēc komisijai bija jāizstrādā īstenošanas direktīva balstoties uz 50. pāntu. Uh, Eiropas parlaments to apstiprināja 2017. gada 12. janvārī. Divas institūcijas komisija un parlaments tā tad ir vienisprātis, ka šeit ir runa par caurskatāmību, finanšu situācijas atklāšanu, proti bilanču atklāšanu, nevis jaunu nodokļu noteikšanu. Mums ir mandāts arī jums runāt Tas ir spēkā kopš 6. jūlija, un tas pārēdz uh, šīs um, regulas pieņemšanu. Tomēr jūs vēl līdz šim nesat uh, sagatavojuši nekādus konkrētus tiesību aktus. Es saprotu, ka padome apšauba juridisko pamatu un uzskata, ka te iet runa par jaunu, jaunu nodokļu iniciatīvu. Ir skaidra Eiropas parlamenta pozīcija. Šis priekšlikums nav nedzvērts uz to, lai harmonizētu nodokļus, nedz arī, lai radītu jaunus uh, nodokļus, kā arī grozītu sadarbību starp nodokļu iestādēm. Te iet runa tikai par to, ka lielākajiem uzņēmumiem uh, ir jāatklāj informācija par uzņēmumu ienākumu nodokļu nomaksu. Uh, Tas uh, raksturo labu uzņēmumu vadīšanas praksi Eiropā. Mēs te runājam par multinacionālo nodokļu pārskatu atbildību iepratī visiem nodokļu maksātājiem Eiropā, un tas nekādi neapdrauda valstu prerogatīvas. Tas saskan arī ar uh, Savienības starptautiskajām saistībām. Uh, Eiropas Savienība ir uzņēmusies līdera lomu Public City SM, te es atbalstu uz nefinanšu ziņošanas pienākumu direktīvu, kas atsevišķas ierosmes jau ir mm, panākusi, bet gribētu zināt, ar ko jūs pamatojat divu gadu ilgo novilcināšanu un kāds ir padomas viedoklis attiecībā uz juridisko pamatu. Vai ministriem ir skaidrs, ka šis priekšlikums nekādi neiejaucas dalību valstu nodokļu kompetencē? Kā padome ir mēģinājusi panākt progresu saistībā ar šo svarīgo priekšlikumu, lai vēl šī sasaukuma laikā izdotos panākt progresu šajā jautājumā? Protams, ka lielie koncerni ir eh, spiesti nodrošināt caurskatāmību. Uz, uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šīs normas neatiecas. Un eh, te mēs runājam par uzņēmumiem, kur apgrozījums pārsniedz 750 miljonus eiro. Es saprotu, ka atsevišķu ministru taktika ir eh, vienkārši bloķēt priekšlikumus, kas tiem nav patīkami, nogaidīt, kamēr tie ieaug uh, nezālēs. Un, eh, Gribējos, gribējās saprast, vai šī bloķēšana notiek tāpēc, ka lielie uzņēmumi to nevēlas, jo tādējādi jūs neaizsargājat jaunos uzņēmumus, tikai milzu koncernus, kuri šobrīd uh, nemaksā vai maksā ļoti niedzīgus nodokļus. Tāpēc visu Eiropas nodokļu maksātāju interesēs ir zināt, uh, cik uh, nodokļu tādi uzņēmumi kā Google, Facebook, Starbucks uh, maksā attiecīgajās valstīs, un es aicinu jūs uh, aktīvi rīkoties šajā saistībā. Liels paldies! Tagad es došu vārdu ministrē Panajotovai padomas vārdā. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Es vispirms gribēju pateikties Regneres kundzei, kā, ju, kā arī juridiskās komitejas priekšsādātājiem par šo jautājumu. Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums. Komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu 2016. gadā un tas ir būtisks elements, lai apkarot nodokļu bāzes eroziju un peļņas pārcelšanu. Padome ir uh, attiecīgajās darba grupās uh, vairāk nekā 50 reizes četru prezidentūru laikā šo priekšlikumu apspriedusi. Svobodas kungs un Galķērī kungs uh, sazinājās ar mūsu vēstnieku jautājot par esošo situāciju un iespējām pātrināt procesu. Mēs atbildējām uz šo vēstuli, sakot, ka pastāv neatrisināti politiski jautājumi, kas uh, neļauj padomē panākt vienošanos. Viens no šiem jautājumiem ir priekšlikuma juridiskais pamats. Tiek apšaubīta tiek apšaubīts tas, vai šim priekšlikumam vispār ir piemērojama parastā likumdošanas procedūra. Uh, Bulgārijas prezidentūra ir eh, pārņēmusi tehniskajā darbā panāktos rezultātus, kas sasniegti Nīderlandes, Slovākijas, Maltas, Maltas un Igaunijas prezidentūras laikā, un šobrīd mēs turpinām konsultācijas ar delegācijām, lai panāktu progresu šajā priekšlikumā. Tomēr šobrīd es nevaru uzņemties nekādas konkrētas saistības. Padomēji droši vien būs nepieciešams vairāk laika, lai panāktu labāku skaidrību. Uh, saistībā ar šo priekšlikumu. Es uh, esmu apņēmības pilna virzīt šo jautājumu uz priekšu, un es ceru, ka mums izdosies atrast risinājumu. Es gribētu jums apsolīt. Lielas paldies! Tagad uh, Pauspišila kungs uh, viena ar pus minūte. Lielas paldies priekšsādātājiem! Es ļoti rūpīgi uzklausīju padomas pārstāvi. Uh, Un jūsu atbilde ir šokējoša, tā mūs eh, nu diena neapmierina. Mēs eh, pilnībā to noraidām, un tas ir eh, tikai tais, tā ir tikai taisnošanās. Direktīvas priekšlikums bija sabiedrības interesēs, tāpēc tā ir jāapstiprina. Jūs pati sacījāt, ka ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un um, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tāpēc ir savādi dzirdēt, ka jūs izmantojat uh, argumentus par juridisko pamatu. Tas vienkārši ir mēģinājums bloķēt šo priekšlikumu. Runāsim godīgi. Ir valstis, kuras nevēlas šī priekšlikuma apstiprināšanu, tāpēc uh, es vēlētos, lai tās publiski paziņo, ka tās šim priekšlikumam nepiekrīt, ka tās nevēlas atklāt šo informāciju lai vēlētāji un uh, pilsoņi varētu izveidot uh, skaidru priekšstatu par situāciju. Es saviem vēlētājiem nevaru paskaidrot, kāpēc pastāv šāda ķīvēšanās par juridisko pamatu, jo tā ir būtiska informācija, kas ir nepieciešama, lai cīnītos pret nodokļu krāpšanu Es zinu, ka dažas valstis nevēlas, lai šī informācija tiktu atklāta, bet tad tas ir jāpaziņo publiski, nevis jāizmanto šādi attaisnojumi. Lielas paldies, viena minūte, koferātī kungs. Ministres kundze, cik es atceros, parlaments jau divus gadus lūdz lai jautājums, eh, kuru mēs esam apsprieduši un eh, pieņēmuši, beidzot eh, kļūtu par realitāti. Skandāli, ar kādu, kādus mēs esam piedzīvojuši pēdējos gados saistībā ar nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir milzīga problēma. Tas kavē ekonomisko aktivitāti, uh, un um, labumu pārdali daudzās Eiropas valstīs. Tāpēc ir nepieciešams juridiski saistošs instruments, kas uh, šiem uzņēmumiem liktu maksāt nodokļus tāpat, kā to dara ik viens pilsonis. Ja šāda negodīga prakse turpināsies, tas nebūs godīgi nec pret mūsu pilsoņiem, nec citiem uzņēmiem, un tas kropļos konkurenci. Ceru, ka saņemšu no jums politisku atbildi. Ģirāna kungs, vien minūte, paldies, priekšsādātāji, ministres konze, es nezinu, kā jums to lai pasaka. kādas ir tās sajūtas, kādām mums vajadzētu būt kā Eiropas likumdevējiem. Jūs zināt, ka mēs esam dramatiskā situācijā, un jūs to zināt, ir mazie un vidēji uzņēmumi, kuriem ir saistības maksāt uzņēmumu ienākumu nodokli, ievērot noteikums, bet ir arī lielie uzņēmumi, kas uh, slēpjas uh, dūmakā un mēģina izvairīties no nodokļu maksāšanas. Uh, Mēs eh, to prasām jau vairāk nekā divus gadus. Mēs esam eh, konsultējušies ar Eiropas eh, pilsoņiem. Jūs redzat, kādi ir notikuši skandāli. Komisija to atbalsta. Parlamenta juridiskais dienests un komisijas juridiskais dienests ir viensprātis par juridisko pamatu un to, ka ir jānodrošina caurskatāmība. Tas nav nodokļu jautājums, tas ir godīguma jautājums, tāpēc mēs nevaram slēpties aiz šādiem izdomātiem argumentiem, lai neko nedarītu. Tāpēc es aicinu jūs tiešām ķerties pie lietas. Paldies, viena minūte, Krisogonas kungs. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, jau vairāk nekā gadu Eiropas parlaments aicina un mudina komisiju un dalību valstis mainīt Eiropas likumdošanu, lai sniegtu lielāku caurskatāmību runājot par nodokļiem, ko nomaksā lielās kompānijas. Tās ražo vienā vietā, pārdod ar milzīgu peļņu citā vietā, un samaksā ļoti mazus nodokļus vēl kādā trešajā vietā. Un prasība publicēt šos datus katrā valstī palīdzētu ierobežot šo izvairīšanos no nodokļiem. Tas nav taisnīgi un tas nav ilgspējīgi redzēt, ka citiem palielinās nodokļi, kamēr lielās multinacionālās kompānijas var atļauties jebko. Paldies! Razatīkungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Nogļokļa caurskatāmība ir svarīgs jautājums sevišķi pēdējā laikā. Sabiedrība prasa šo informāciju, komisija to prasa. Uh, 2016. gadā jau. Es biju ēna referents šai gadījumā, un mēs ļoti nopietni strādājam un izstrādājam sabalansētu sistēmu, tai pašā laikā aizsargājot kompānijas. Un pagājušajā gadā jūnijā mēs to pieņēmām. It kā notiek apņemšanās, bet komit Eh, pašreizējā prezidējošā valsts pat nav sasnaukusi komisiju, komitejas sēdi. Dalība valsts nevar vienoties par juridisko pamatu. Šī nav direktīva par nodokļu likmēm, bet par caurskatāmību un atklātumu. Šeit netiek aizskats nacionālās kompetences vai vara, tāpēc aicinu padomis strauji virzīt uz priekšu šo direktīvu. Paldies, Šlainas kundze! Ir pagājuši mēneši kopš parlaments pieņēma savu lēmumu par šo jautājumu, un tas ir svarīgs instruments, lai cīnoties pret izvairīšanos no nodokļiem, ne tikai Eiropas, bet pasaules līmenī. Uh, lielāka caurskatāmība, ierobežotāki izdevumi. Tas prasītu no multinacionālajām kompānijām sniegt informāciju tāpat kā banku sektorā. Ziņošana par nodokļiem, kur tie tiek nomaksāti un cik lielā apmērā komisija joprojām nav pozīcijas un tiek runāts par juridisko pamatu, taču tas ir tikai tāds iemesls, viltus iemesls, lai par šiem jautājumiem mēs nerunājot. Cik tad skandāli mums ir jānoklausās, pirms būs kāda atbilde? Jūs runājāt daudz par ātru, lai to varētu iztulkot. Jūs beidzāt? Paldies! Labāk runājiet lēnāk. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pietekainen kundze. Vairums juridisko interpretāciju norāda, ka tā ir normāla procedūras ietvaros un mūsu Eiropas Savienības likuma ietvaros. Tāpēc teikt, ka varētu rasties riski, ir krāpšana. Tā ir vīģes lapa, kas tiek speciāli lietota, lai aizsektu šī jautājuma kavēšanu Tas ir pret visu taisnīguma principiem. Tāpēc es tiešām ceru, ka prezidentūra sasauks sēdi, uzklausīs juridiskos eksperts no dažādiem avotiem, noskaidros šo jautājumu padomē nolikt šo jautājumu malā nekādā veidā neļaus mums viņu risināt. Paldies! Paldies! Pilsoņi un mazie un vidēji uzņēmumi maksā nodokļus tādās valstīs kā Grieķijā. Mums ir milzīgi nodokļi Taču daudznacionālās kompānijas izvairās no nodokļiem. Tas ir pilnīgi skaidri. Kas tad mums būtu jādara? Lai šīs kompānijas maksātu, tām jāmaksā tur, kur tās ražo jeb gūst peļņu. Un mums ir nepieciešama informācija par visām valstīm, un tas ļaus mums tikt galā ar šo jautājumu. Bulgāra prezidentūra saka, ka dažas valstis aptur šo procesu. Panajētavas kundze, lūdzu nosauciet, kuras valstis kavēs šo procesu, kuras neļauj pieņemt šo direktīvu. Mēs gribam skaidrību. Paldies! Un tagad panajotavas kundzes atbilde. Paldies! Es ļoti nopietni klausījos. Mēs turpināsim darbu pie šī materiāla. Šeit es pārstāvu visas dalību valstis un, diemžēl, nevaru nosaukt nevienu konkrētu valsti. Jautājums nav par to, ka padomē trūkst vēlmes, bet ir nepieciešams atrast formātu, lai vienotos un tas prasa laiku gan prezidentūrai, gan delegācijām valstu galvaspilsētās. Lai virzītos uz priekšu, mums ir nepieciešama padomē vienprātība. Prezidentūra vēlētos virzīt šo jautājumu. Kā jau sākumā teicu, mēs esam atklāti tālākām diskusijām, un, kad būsim pavirzījušies uz priekšu, organizēsim sēdi. Personiski esmu atklāta divpusējām sarunām un kontaktiem ar parlamentu. Paldies! Paldies!